Zai un arī visiem pārējiem, kas parakstīja šo rezolūciju. Plenāra sēdē 17. decembrī tika iesniegts lūgums atcelt Migaļskā kunga imunitāti. 5. martā vēstulē, ko ir nosūtīts partijas juridiskā dienesta vadītājs, un ņemot vērā 29. aprīļa rezolūciju par polijas deputātu imunitāti, tiek uzskatīts, ka šis lūgums nav pieņemams. ALDE grupa ir iesniegusi lūgumu nozīmēt Kornelijas kungu par delegācijas vadītāju attiecībām ar Amerikas Savienotajām valstīm. Viņš aizstās eh, Henises Plašērtes kundzi. Vai kāds vēlas